Okay, friends. Now we'll start the meeting. Labrīt, sāksim sanāksmi. Pirmais mūsu darba kārtības jautājums ir darba kārtības apstiprināšana. Ja nav nekādu iebildumu, tad uzskatām darba kārtību par apstiprinātu. Trešā septembra sanāksmes protokols mums ir jāapstiprina. Priekšsēdētāja paziņojuma otrais punkts. Visas valodas šodien ir pieejams un izmantojams, izmantojot somu, horvātu un maltiešu. Tātad visas izņemot šīs trīs un horvātu valoda lingvistiski netiek iekļauta mūsu komitejas eh, sēdēs. Ir nomainījušies aizvietātu locekļi. Kārlos ģimenes eh, kungs ir eh, pamets mūsu komiteju. Un Taņa Gonzāles Penas ir izvirzīta kā Uh, Eiropas parlamenta locekli, un viņi tātad aizstās viņu mūsu komitejā, kas nozīmē, ka Tomas Šedovski vairs nebūs aizvietotāja loceklis nodarbinātības komitejā. Jums, deputātiem, ir pieejams uh, digitālais eh, paraksts, tāda iespēja, kas jums ļauj parakstīt eh, grozījums, izmantojot PIN numuru vai savu smartkādu viedkarti, un šis eh, digitālais paraksts dod jums daudzas priekšrocības. Tas dod zināms drošības nosacījums un pieļaujos mobilitāti. Lai varētu izmantot digitālo parakstu, jums ir personīgi jāpiesakās un jāsaņem šis eh, pinnumurs vai viedkarte. Visa informācija par šo iespēju un tāpat arī par to, kā pieprasīt eh, pinkodu, tā ir eh, pieejama mūsu komitejas mājaslapā. Un prezentācija par šī paraksta, digitālā paraksta izmantošanu un kā to darīt, Tātad šāda prezentācija mums būs paredzēta novembrī, un jūs tiksiet uzaicināti uz šādu pasākumu. Jūs informēs um, pa e-pastu. Ja ir kāda cita informācija nepieciešama, tad griezieties mūsu komitejas sekretariātā. Tālāk trešais punkts, kā jau es teicu, iepriekšējās sanāksmes protokola apstiprināšana, ja nekādu iebildumu nav, tad mēs protokolu apstiprinam bez jebkādām izmaiņām. Un tālāk ceturtais darbkārtības jautājums - nodarbinātības un sociālai aspekti stratēģijā Eiropas Savienība 2020. Kopš 2010. gada to pilsoņu skaits, kam nav darba, vai kuri atrodas uz sociālās iztumtības un nabadzības robežas, tātad to cilvēku skaits ir palielinājies Eiropas Savienībā atbilstoši Komisijas prognozē papildus 16 eh, miljoni pilsoņi būtu vēl jānodarbina, lai nodrošinātu šo 75% nodarbinātības eh, mērķi, kas ir virzīts stratēģijā 2020. Eh, Tātad, kā es teicu, ir jāatrod vēl 16 miljonu darba vietas pilsoņiem, lai šo mērķi nodrošinātu. Pastāv dažādas atšķirības nodarbinātības apjomā, līmenī dažādās dalībvalstīs un arī dažādos reģionos. Mēs visi apzināmies šīs lielās atšķirības. Un tādējādi rodas risks, ka var rasties uh, sociālas nelīdzsvaru situācijas nākotnē. Un tāpēc uh, Komitejas vārdā esmu izstrādājis vairākas jautājumas komisijai, tāpat arī padomēji par to, kā viņi paredz risināt šos izaicinājumus. Un jums tas viss ir pieejams jūsu dokumentācijā, es dažus no tiem varētu citēt un minēt. Piemēram, vai komisija un padomu piekrīt, ka ekonomiskā krīze kopā ar eh, fiskālās konsolidācijas pasākumiem noveda pie samazināta investīciju apjoma, lai varētu nodrošināt Um, Eiropas Savienības 2020. gada nodarbinātības mērķus, un otrām kārtām, vai komisijas rekomendācijās dalību valstīm dalību valsts netiek aicinātas uzņemties ambiciozākas saistības savās dalību valstu reformu programmās, jo pašreizējās dalību valstu programmās mērķi ir nepietiekami, lai nodrošinātu stratēģijas 2020 izvirzītos mērķus un vai komisija ir apsvērusi iespēju palielināt iemaksas Eiropas Savienības budžetā, lai nodrošinātu nodarbinātības un sociālo mērķu sasniegšanu stratēģijā e, Eiropas Savienība 2020 un tālāk, vai komisija vai padome piekrīt, ka nabadzības un bezdarba samazināšanas mērķus jāpadara tikpat saistošus kā fiskālās konsolidācijas mērķus, lai sociālie jautājumi tiktu likt uz tādā nostādīt vienādā situācijā kā makroekonomiskie jautājumi. Un vēl pēdējais jautājums, ko te gribētu izcelt, kā padome paredz uzlabot sociālo partneru iesaistību dalību valstu līmenī, lai nodrošinātu veiksmīgu Eiropas Savienības 2020 stratēģijas īstenošanu. Papildus šiem jautājumiem esmu izstrādājis arī rezolūcijas projektu, kur šie jautājumi ir aplūkoti, un es labprāt uzklausīšu jūsu eh, komentārus un jūsu eh, devumu. Eh, Saimon kungs ir pirmais, kas ir lūdzis vārdu. Lūdzu. Nē, saka priekšsēdētāji, sākšu ar koordinatoriem atvainojos. Juta pirmā. Vielen dank, uh, Frau Vorsitzende. Aus Paldies, priekšsēdētāji. Handelt es sich hier um einen sehr guten ersten Entwurf. Paldies. Jāsaka, ka šis äh, projekts mums äh, šķiet ārkārtīgi labs. Divi punkti mums šķiet šeit ļoti noderīgi pirmām kārtām Priekšsēdētājs saka, ka nav eh, dzirdams tulkojums visās valodās, tagad šķiet tehniskā problēma ir atrisināt. Tulkojums ir dzirdams visās valodās. Bet priekšsēdētājs saka, lūdzu, sakiet no sākuma. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs, eh, sociāla demokrāti, uzskatām, ka šis ir ļoti labs priekšlikums, un pastāv trīs aspekti šeit. Pirmais ir izvērtējumu kritēriji, tiem ir jābūt saistošiem, pretējā gadījumā Eiropā sociālā progresa nebūs otrām kārtām. Mums jānodrošina, lai sociālās investīcijas netiktu iekļautas deficītā. Cilvēki ārpus parlamenta mums ir skaidri nodemonstrējuši, ka cenšoties visu laiku ietaupīt, labi, tā varbūt var radīt darba vietas, bet cik labas tās būs. Otrām kārtām mums ir nepieciešama eh, nodarbinātības politika, un tā ir nepieciešama steidzam, bet sociālo politiku dalību valstīs arī nevar atstāt novārtā. Un politiskie mērķi ir tikpat svarīgi kā nodarbinātības mērķi. Paldies! Paldies, Dāvis Kāsa, lūdzu! Nē, saka Davids Kāsa, man nekas nav sakāms, mēs iesniegsim grozījumus, tas arī viss, ko gribēju teikt, nekādu komentāru man nav. Paldies Kāsas kungam. Makintājas kundze. Makintājas kundze neredzu, vai kāds vēl cits EKR grupas vārdā grib izteikties viņas vietā. Marijana Harkina. Kur jūs esat? Jā, tur zālē. Jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Runāšu pavisam īsi, jo mēs iesniegsim arī savus grozījumus, tikai pāris jautājumi. Un atvainojos, ka diezgan tā sasteigt par šo jautājumu runāju. Septītajā punktā ir runa par eh, kontraktuālām Eh, vienošanām vai nolīgumiem. Ko nozīmē šie mutually agreed contractual arrangements angļu valodā, angļu tekstā? Nē, es pārliecināti, ka saprotu, kas tur domāts. Un devītajā punktā ir runa, ka nepieciešams palielināt eh, investīcijas un uzlabot infrastruktūru. Es domāju, ka šeit ir jānorāda eh, pētniecība un izaugsme, digitālais tirgus, apzaļumot izaugsmu un tā tālāk. Desmitais punkts uzskatu, ka tas ir nedaudz sarežģīts, jo te mēs runājam par par to, kas ir izslēdzams no nacionālā deficīta, un es domāju, ka par to mums būs grūti, ja pat ne neiespējami atrast tādu vienošanos. Par to mēs iesniegsim grozījumus, un 15. punktā ir runa par indikātoru izvēli saistībā ar nabadzību. Te es gribētu saņemt vairāk informācijas, nesu droša, ka saprotu, kas ar to ir domāts. Es nezinu, vai šāds indikators nabadzībai pastāv, un vai tāds ir izmantots kaut kad iepriekš. Visādi citādi mans vienīgais komentārs ir par mutiskajiem jautājumiem. Mēs varētu izvēlēties tekstu redakciju piemēram, Eiropas Savienības stratēģijas 2020 sociālajā un nodarbinātības jautājuma 4. punktā tā vietā rakstīts Does the Commission agree, vai komisija piekrīt, mēs varētu rakstīt, vai komisija apsvērtu, jo šāds jautājums Does the Commission agree, vai komisija piekrīt, nu vienkārši, nu teksta redakcija neizklausās tik labi. Tā tad tie pagaidām ir provizoriski komentāri no manas puses. Paldies! Cimers kundze no Goja. Paldies, priekšsēdētāji! Manas grupas vārdā. kas arī atbalsta šo priekšlikumu, jo tajā ir nospraustas pareizās prioritātes un ir pilnīgi skaidrs, ka nodarbinātība un labas kvalitātīvas darba vietas ir ļoti cieši saistītas ar cīņu pret nabadzību. Tāpēc mēs varam atbalstīt to, kas šeit ir norādīts. Hārkins kundze, jūs prasījāt pār 15. punktu relatīvu poverty. Iepriekšējā sasaukumā Mums bija vairāks debats par šo tēmu un gribētu atgādināt, ka Eiropas Savienība ir parakstījusi nolīgumu kur ir izskaidrots, ko nozīmē relatīva povertība. Relatīva nabadzība, acīm redzot, un tur ir atsauce uz uh, vidējo algu konkrētā valstī vai IKP uz iedzīvotāju, un tas saistās atkal ar Eiropas gādu cīņā pret nabadzību un ir saikne ar 15. punktu, jo nākotnē dalībvalsts varēs izvēlēties dažādus indikātorus, un ko mēs te aicinam un prasam. Gribam. Jā, protams, varam ņemt vērā papildus indikātors, bet tas ir diezgan sarežģīti, ja dalībvalsts var izvēlēties dažādus indikātors. Kā tādā gadījumā mēs varam konstatēt faktus un ko mēs varam iegūt tādā gadījumā šajā stratēģijā, ja mums ir dažādi izējas punkti kā tādi. Paldies! Uh, thank you, uh, Jean Lam. Paldies, Džīna uh, Lamberta. Paldies, priekšsēdētāji. Pāris jautājumu, ko gribēju minēt, tos jau minēja Harkins kundze, bet domāju, ka savos jautājumos mums vajadzētu jautāt arī par investīcijām. Tātad vai tiek ieguldīts tajos sektoros, kur potenciāli varētu tikt radīts darba vietas nākotnē. Tas saistās ar pārskatu un attiecīgi tad mēs varētu virzīt visus uz priekšu. Es domāju, ka te kaut ko vajadzētu šādā garā pierakstīt klāt. Un mūsu rezolūcijā es saprotu, ka šajā komitejā mēs vairāk, protams, vēršam uzmanību uz nodarbinātiem sociālajiem aspektiem, bet domāju, ka mums ir uh, jāsasaista tas ar citām Eiropas Savienību 2020 dimensijām. Tātad ne tikai jādomā par visaptverošu izaugsmu, bet arī par viedo un ilgspējīgo aspektu, jo ir jānodrošina tāda saskaņot stratēģija. Mūsu iesniegtie grozījumi, es domāju, būs apmēram tādā virzienā. Un par 15. punktu pār nabadzības rādītājiem. Domāju, ka šobrīd tiek veikts ļoti interesants darbs Uh, ko veic Eiropas minimālo ieņēmumu tīkls, kas ir nācis klajā ar rekomendācijām ne tikai viena uh, indikātoru izveidošanai, bet vairākiem, un arī tātad nevis tādam relatīvam kritērijam, bet absolūtam kritērijam, rādītājam. Bet katrā gadījumā, kā jau Gabija Cimer norādīja, esam skaidri norādījuši, ka mums ir jautājumi par šo pašreizējo izvēli indikātoriem dalību valstīm. Mums noteikti būs daži grozījumi par uh, šiem punktiem. Paldies. Thank you, uh, Mr. Sam. Paldies, Saimon kungs. Paldies. Dažkārt lieli svarīgi jautājumi, kas ir nepareizi, šķiet tik lieli, ka varbūt nav vērts par viņiem runāt, bet es domāju, ka tomēr mums tas ir jādara un katru reizi. Uh, Tāpēc gribu atzīmēt, ka deficīts un parādu kritērijs ir juridiski saistošas uh, ar attiecīgām sankcijām, bet šie stratēģijas 2020 uh, nosacījumi ir stratēģijas, ir mērķi, uh, tur ir pausts ambīcijas un tur nav nekādu sankciju. Un tas ir fundamentāli nepareizi. Tas nerada līdzsvaru, un tieši tāpēc cilvēkiem nav uzticības mūsu institūcijām. Mēs nevaram veidot savienību, kura ir ļoti detalizēta un skrupuloza, runājot par finanšu politiku, bet, eh, ja runā par cilvēku tiesībām, tad tas ir, nu tā, nu, varbūt būs, varbūt nebūs. Paldies. Thank you, Mr. Simon. Paldies, Simon kungs. Tagad vārds Pirīnska kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Pāris vārdos gribu izteikties par rezolūcijas projekta desmito punktu. Uz to atsaucās arī Harkins kundze savos īsajos komentāros. Zinām veidu investīciju izslēgšana no nacionālo deficītu mērķiem ir diezgan sarežģīts jautājums, lai neteiktu, ka vienošanos par to būs neiespējami panākt. Uh, Es aicinātu kolēģis apsvērt elastīgāku priekšlikumu šajā ziņā, ko es arī mēģināju ierosināt, kā ziņojuma projekta 13. punkta grozījumu, un tajā ir teikts, ka šāda tipa investīcijas izglītībā, pētniecībā, attīstībā, inovācijās, profesionālajās kvalifikācijās un prasmēs – Tātad runājot attiecībā uz šādām uh, investīcijām, varētu izslēgt neto pieaugumu publiskajiem tēriņiem, pārskatot uh, šo apjomu gadu no gada. Jo es baidos, ka šobrīd tiek pavērtas durvis bezatbildīgumam attiecībā uz budžetu un patvaļīgiem izslēgumiem. Uh, Jo, ja mēs runājam par neto pieaugumu, tad līmeņi, kas jau ir iekļauti deficīta mērķos, būtu pārdomājami. Un es aicinu kolēģus politiskajās grupās padomāt arī par šādu iespējamo virzienu. Proti, saglabāt zinām elastīgumu šajā jomā, jo tā ir ārkārtīgi svarīga. Mēs, protams, varētu runāt par dažādu tipu investīcijām un sociālajām politikām, bet ja mēs neiekļausim elastīgumu budžeta deficītu mērķos, tad šis elastīgums paliks tikai skaistu vārdu līmenī. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, mana kungs. Paldies. Uh, manu domu jau pateica. Uh, Mrs. Sander. Sanders kundze. Merci. Uh... Paldies priekšstādātāji. Rezolūcijas projektā te ir runāts par uh, vairākiem ceļiem, kā varētu mazināt uh, nabadzību jauniešiem un uh, sociāli izstumtām grupām. Varbūt, ka vajadzētu kādu rindkopu, kur norādīt, ka uh, ja mēs strādāsim pie juridiskā ietvara un uzņēmējdarbības stiprināšanas, tad arī tas varētu būt, būt uh, veids, kā varētu stiprināt un uzlabot uh, jauniešu situāciju. Paldies! Uh, thank you, uh, Mr. Uh, Balas. Paldies, vārds Balasa kungam. Uh. Paldies. Divi punkti. Pirmais pār septīto punktu Jā, tik tiešām ir viena lieta, ko neesmu labi sapratis, jo te ir uh, minēta metode, tāda kā līguma metode starp uh, padomu un valdībām attiecībā uz uh, saistībām, pienākumiem veikt struktūrāls reformas un kas uh, Eiropas uh, parlamentu un nacionālos parlaments noliktu vienu blakus otram. Tātad to varētu saprast no šī uh, punkta. Uh, Bet ir tāda, zinām, neskaidrība, ko vajadzētu, man liekas, paskaidrot, jo pretējā gadījumā rodas tāds sajukums. Un uh, otra lieta, gribētu atbildēt, atbild arī uz jautājumu par šīm investīcijām, uh, par to izslēgšanu no deficīta. Tur vajadzētu paredzēt obligātus kritērijus. Mums ir jāskatās, kādas ir starptautiskās nostādnes un uh, ko saka starptautiskās iestādes, kas tomēr ir kvalificētas un diezgan kreis nostā. kura saka, ka ja varētu veikt struktūrāls reformas, tad to arī nevarētu kompensēt visu ar lielām masīvām investīcijām. Un Dragīkungs, man liekas, mums tagad saka kaut ko citu, jo jā, ir labi, ja bankas rūpēs par likviditāti, bet tam visam ir jāiet kaut kādos projektos. Mums ir noteikumi, kas, man liekas, ir diezgan novecojuši ekonomiskās realitātes ziņā. Tātad te kaut ko vajadzētu darīt. Thank you, Mr. Paldies, vārds Hirikis kungam. Paldies. Pirmkārt, es gribētu pateikties kolēģei Ilvskogai par labi sagatavoto rezolūcijas projektu, un ir skaidri jāsaprot, ka Eiropa 2020 ir Eiropas Savienības izaugsmas un nodarbinātības stratēģija, un mums ir jādara viss iespējamais, lai ES 2020 nekļūtu par tādu dokumentu kā Lisabonas stratēģija. Uh, pilnīga nodarbinātība caur izaugsmi, un ir vairāki mērķi, kas mums ir jāīsteno attiecībā uz pētniecību, nodarbinātību, attīstību, klimata pārmaiņām, eh, sociālo vienlīdzību un eh, nabadzības apkarošanu. Ir vairākas iniciatīvas attiecībā uz inovāciju, digitālo ekonomiku, nodarbinātību jauniešiem, cīņu ar nabadzību, resursu efektivitāti un citas. Un um, pieeja ir radīt vairāk uh, darba vietu. Ir jāsekmē ekonomiskie mērķi, nevis jābloķē, lai panāktu to sociālo pievienoto vērtību, ko mēs visi vēlamies. Kā Eiropas parlamenta deputāts es aicinu uh, lielāku uzmanību pievērst demokrātiskajam, uh, demografiskajam faktoram. Izaicinājumi ir novecojuši sabiedrība, mazāka dzimstības rādītāji, sociālā struktūra un migrācija. Eiropas Savienība jau 2006. gadā strateģiskajā dokumentā ir paudusi nepieciešamību pēc atbalsta demografiskajiem rādītājiem, vēršot savas darbības uz ģimenēm, uh, un ir noteikusi šo par savas demogrāfijas politikas augstāko mērķi. Ģimenes politikas koordinēšana, tāpat kā ģimenei draudzīgas politikas veidošana Eiropas Savienībā var kļūt par vispārīgu ģimenes stratēģiju, un tas var nest pārmaiņas darba tirgu un panākums ES 2020 mērķu sasniegšanā. Es priecāšos, ja mums kopīgi izdosies uzlabot situāciju ģimenes eh, stratēģijas un demogrāfijas jomā un iekļaut šos mērķus rezolūcijā. Paldies! Paldies! Vai ir kāds komisijas pārstāvis, kas gribētu izteikties? Šķiet, ka nē. Paldies par jūsu komentāriem. Šī ir pirmā viedokļa apmaiņa par ziņojumu projektu. Un runājot par septīto punktu, es domāju, mums vajadzēs pie tā vēl atgriezties, un to mēs arī darīsim. Uh, rezolūcijas projekts un uh, mutiskie jautājumi tiks iesniegti noteiktajos termiņos komitejas vārdā, un tie tiks skatīti novembra plenārsēdē. Tā kā laiks ir ierobežots, varētu nākties atļaut iesniegt grozījumus tikai koordinatoriem, un viņi to darīs visas politiskās grupas vārdā. un viņi to darīs angļu valodā. Es eh, tūlīt eh, pastāstīšu par to, kāds būs grafiks. Eh, dokumenti būs pieejami AT4AM lai jums būtu vieglāk ar tiem strādāt. Un termiņš grozījuma iesniegšanai ir tri... Tad no koordinatora puses ir 7. oktobrī. Grozījumi angļu valodā, es uzsvēršu vēlreiz, grozījumi ir jāiesniedz angļu valodā, grozījumi tiks skatīti 16. oktobrī. Nodarbinātības komitejā ziņojuma pieņemšana notiks 4. Eh, novembrī, un eh, ziņojums pēc tam tiks skatīts plenārsēdē no 24. līdz 27. novembrim. Tāds būs mūsu darba grafiks pie šī ziņojuma, un uh, šis patiešām ir ļoti svarīgs politiskais signāls no nodarbinātības komitejas. Un es uh, patiešām pateicos jums par jūsu komentāriem, jo tieši tie arī veidos ziņojumu un šobrīd mēs neesam gluži sasnieguši to, ko mēs gaidījām un pie kā mēs strādājām, kad lēmām par stratēģiju e ES 2020. Merci, Madame Le. Paldies, priekšsādātājs kundze. Gribēju tikai norādīt. Mani šokē pirmais uh, punkts, ka uh, šos uh, grozījumus uh, saņems tikai koordinātori un darba valoda būs tikai angļu valoda. Tas ir ļoti ierobežojoši tiem, kas nepārvalda uh, angļu valodu tik labi. Un, principā, jau rīt tā tad ir jāiesniedz visi šie grozījumi. Es domāju, ka grozījumiem ir jābūt redzamiem un salasāmiem un leģitīmiem, jo mēs esam atbildīgi savu vēdētāju priekšā. Un, ja mēs nevaram pie tā kārtīgi strādāt, tad vispār nav arī vērts pie tā ķerties. Paldies! Madam Cimer. Cimers kundze. Jā, es gribu piebilst, ka arī mani pārsteidz šis lēmums, un es vēl pēc tam vēl pārjautāju, vai par to ir lēmuši koordinatori. Eh, es to labprāt uzzinātu. Es, eh, protams, arī varu strādāt angļu valodā un iesniegt šai valodā grozījumus, taču eh, mani pārsteidz tas, ka šis process būs tik ļoti atkarīgs no koordinatoriem un ka tas drīkstēs notikt tikai angļu valodā. Es lūdzu to uh, vēlreiz skaidri pastāstīt, kā tad jūs nonācāt pie šī lēmuma, jo man tas šķiet savādi. Yes, well, it's... Nu, mūs visus tas pārsteidz, taču, ja mēs vēlamies izdarīt ietekmes padomi un komisiju pirms tās pieņem lēmumu, tad mums ir jāstrādā ātrā tempā, Un ja mēs gribam formulēt uh, kaut ko, kas mums ir ārkārtīgi svarīgs, tad mēs, protams, varam noteikt citu grafiku, taču, ja mēs gribam ietekmēt lēmumus, tad mums ir jārīkojas šādi. Cerams, ka jums izdosies iekļauties šajos termiņos un eh, runājot par politiskajām grupām nepiesaistītajiem deputātiem, jūs, protams, varat nākt arī ar savu pienesumu taču jums tas ir jāformulē angļu valodā, jo citādāk mēs tam neatļausim notikt. Jā, un visi komentāri tiks iekļauti protokolā, kas arī mums pēc tam noderēs. Paldies jums par šo svarīgo diskusiju. Un, ja jūs vēlaties, lai tā kļūtu par ko vairāk nekā tikai diskusija, ja jūs vēlaties, lai tā uh, ietekmētu padomis un komisijas pieņemamos lēmumus, tad mums ir jāstrādā tieši šādā veidā. Mums būs ar to jāsadzīvo. Tagad mēs pāriesim pie piektā darba kārtības punkta 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Tātad tie būs punkti, kur mums būs jābalso. While we are looking for our voting cards. Kamēr mēs meklējam balsošanas kartes, es eh, došu vārdu runātājiem. Un pirmkārt, referentam Gitierezam Prieto kungam, un pēc tam izteiksies pārējie referenti. Prieto kungs vārds jums. Paldies priekšsēdētāji, es izteikšos ļoti lakoniski. Es gribēju jūs iepazīstināt ar panāktajiem kompromisiem. Mēs esam izveidojuši ziņojumu, kas ir viens no šīs komitejas svarīgākajiem, jebkad izveidotajiem ziņojumiem attiecībā uz Eiropas pusgadu un nodarbinātības jomu. Un es domāju, ka pirmajā diskusijā, kas notika šajā komitejā, mēs diskutējām par to, cik svarīgi ir nosūtīt būtisku vēstījumu citām parlamentu komitejām un Eiropas Savienības institūcijām par to, kādas mūsuprāt ir prioritātes un galvenās darba jomas turpmākajiem 12 mēnešiem. Šķiet, ka mēs panācām vienošanos starp visām grupām un izstrādājām kompromisu. Es gribu pateikties visiem iesaistītajiem. Mēs iesniedzam 36 kompromisa grozējumus, kas ir tapuši ilgstoši sārunu darba ceļā un par kuriem ir panākt viedprātība. Un tie parāda arī šīs nodarbinātības un sociālo jautājumu komitejas prioritātes. Tomēr mūs bažīgus dara tas, ka šajā uh, trauslajā ekonomikas augšupējas posmā situācija paliek nestabila visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem, bezdarba rādītāji ir ļoti augsti un arī nabadzības rādītāji ir vēl nebijuši. Nodarbinātības jomā ir vērojama nevienlīdzība, kas neļauj cilvēkiem pārvarēt nabadzību. Un kad mēs uh, Mēs aicinājām nodarbinātības komiteju iestāties par lielākie, lielākiem centieniem, uh, nodarbinātības jomā, mēģinot garantēt arī lielāku vienlīdzību. Mums jābūt drošiem, ka struktūrālās reformas būs tādas, kas ļaus mums atgūt eh, ekonomisko konkurētspēju un produktivitāti, saglabājot Eiropas standārtus, kas ir paraugs visā pasaulē. Tāpat mēs gribējām uh, vērst mūsu centienus uz izglītību, inovācijām un citām jomām, lai padarītu mūsu ekonomiku konkurētspējīgu vienlaikus, tai saglabājot savus sociālos standartus. Mēs jau īpaši aicinām reformēt darba tirgu, un šīm reformām ir jābūt tādām, kas palīdz pārvarēt atšķirības starp atšķirīgi dažādiem līgumiem piemēram, jo īpaši domājot par jauniešu nodarbinātību un sieviešu nodarbinātību, mēs arī aicinām visu komisāru kolēģiju sadarboties darbā pie vērienīgas stratēģijas, kas, mūsuprāt, ir nepieciešama veidojot cienīgus nodarbinātības apstākļus turpmāko gadu laikā. Es domāju, ka nepietiks, ja iniciatīva uzņemsies tikai nodarbinātības komisārs. Visai komisijai ir jābūt ļoti mērtiecīgai, un mūsuprāt, šeit ir divi problēma jautājumi, uz kuriem būs jāvērš lielāka centiena no komisijas un dalību valstu puses. Pirmkārt, jauniešu nodarbinātība, un otrkārt, ilgstoši, ilgstošie bezdarbnieki kas kļūst par biedējošu nabadzības avotu daudzās Eiropas Savienības valstīs, ja salīdzinām ar parastajiem standartiem. Es gribētu pateikties visām politiskajām grupām par to kompromisu, ko mums izdevās panākt par sociālo savienību, un uh, ir svarīgi arī, lai nodarbinātības komiteja paturētu prātā, cik svarīgi ir uh, uzturēt Eiropas sociālo modeli, neraugoties uz visiem sarežģījumiem pašreizējā ekonomiskajā situācijā. Es lepojos ar kompromisiem, ko mums izdevās panākt par MVU reindustrializācijas politiku, kas Eiropas Savienībai ir izmisīgi vajadzīga, lai turpinātu radīt darba vietas, kā arī par procesu demokrātiskās leģitimizācijas jomā, kas, kā jau es sacīju, ir neatņēmama ekonomiskās koordinācijas un citu Eiropas politiku sastāvdaļa, jo Eiropas iedzīvotājiem ir jājūtas pienācīgi pārstāvētiem Eiropas parlamentā un citu valstu parlamentos. Kā jau es sacīju, Par šo ziņojumu tika runāts, mēs panācām vienprātību dialogā, un šī vienprātība pārstāv uh, komitejas vairākumu viedokli, es gribētu pateikties koordinatoriem par ieguldīto darbu ceļā uz šiem kompromisiem. Thank you. Paldies. Uh, Fontaņē, kundze, lūdzu. Paldies, uh, priekšsēdētājas kundze. Es uh, daudz neizteikšos. Uh, Es eh, domāju, ka, iepriekš, ka um, iepriekšējais runātājs ļoti labi ilustrēja visus grozījumus. Priecājos par to, ka esam panākuši kompromisu. Vēlējos teikt arī to, ka uh, galu galā mēs esam nonākuši pie plaša uh, konsensa. Un es uh, domāju, ka visu grupu uh, vārdā tik tiešām ir uh, panāks liels darbs ir būtiski, lai šis ziņojums tiktu virzīts uz priekšu. Protams, ka Eh, šis eh, nav mūsu eh, ziņojums, tāpēc ka kompromisa filozofija liek panākt dažādas vienošanās, lai varētu iekļaut visu grupu viedokļus. Tomēr es jebkurā gadījumā vēlētos pateikties Gurķēri kungam par veikto darbu. Es zinu, ka dažkārt viņš vēlējās nonākt pie atšķirīga ziņojuma. Tomēr esmu apmierināta ar eh, to, ka eh, viņš ieklausījās arī citu grupu eh, viedokļos. Un tā rezultātā mēs visi varam piekrist šim ziņojumam ar plašu vairākumu. Paldies! Tagad vārds Badajovas kundzei. Paldies! Es arī vēlos pateikties par izsolo sadarbību, kāda mums ir bijusi ēnu, ēnu sanāksmes laikā. Arī Aldes grupa atbalsta vairumu no kompromisiem. Protams, ir daži kompromisi, par eh, kuriem mēs nevarējām vienoties ideoloģisku atšķirību dēļ. Tomēr vēlos eh, jums pateikties par šo sadarbību un vēlos arī eh, pateikties par lielisko spāņu valodas nodarbību, kādu man bija iespējams baudīt ēnu sanāksmes laikā. Lamberts Kons, lūdzu. Nē? Rīnā Roņā Kārī, lūdzu. Tomēr nē. Māna kungs, lūdzu. Jā, man ir jautājums. Te ir runa ka, par to, ka kompromisu ir iesniedzis referents, bet ziņojumā nav norādīts, kādas uh, frakcijas ir panākušas kurus kompromisus. Un uh, vai. Uh, Vai šī ir eh, tāda visu partiju pozīcija, vai tomēr pastāv kādas nevienprātības um, frakciju puse vidū, jo, piemēram, bija problēma saistībā ar kompromisu S un T par 16. punktu, tur bija runa par automātiskiem stabilizatoriem, un uh, dažas dalība valstis totāli noraidīja šo risinājumu. Tātad, vai aiz šiem kompromisiem ir visas frakcijas vai tikai daži to pārstāvji? You can see it in the voting. Uh, to jūs varat redzēt balsošanas sarakstā. Uh, grupas, kuras ir pārstāvētas. Un tagad uh, es došu vārdu ēnu referentiem. Tomēr ne visi ēnu referenti ir klātsoši. Bet uh, saraksts jūs varat redzēt balsošanas sarakstā. Now we'll start the voting. Un tagad eh, sāksim balsošanu. Ceru, ka jūsu rīcībā ir balsošanas saraksts. Voting cards, do you all have your voting cards? Uh, said earlier. I'll give you a couple of minutes to find your voting card. Tagad pagaidīsim eh, dažas minūtes, kamēr visi atradīs savas balsošanas kārtas, arī tie, kur ieradās vēlāk. Is in favour against rejection. Compromise. All set. Viss kārtībā? Sākam ar EP kompromisu. Kurš par? Kurš pret? Kas atturās? Pieņemts. G kompromiss. Kas par? Vai jūs vēlaties izteikties? Jūs varat eh, balsot pacelt roku. G kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Kas atturās? Un tagad balsosim elektroniski. Have you all voted? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Eh, tas ir eh, noraidīts ar divu balsu pārsvaru. In favor? No, no, no. 37 no, falls because falls F was adopted. Where do we have to go now? Um, sorry, it falls. Atvainojiet, 37. grozījums atkrīt. Uh, 41. Amendment 41. 41. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Kas atturās? Pieņemts. 42. grozījums. Kurš par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. 43. grozījums. Kurš par? Kurš pret? atturās noraidīts. 44. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Kas atturās? Pieņemts. 45. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Atturās. Pieņemts. 46. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Nav īsti skaidrs, tagad pārbaudīsim. Vai visi ir nobalsojuši elektroniski? Beidzam balsot. Pieņemts. Un šeit ir cita veida elektroniskais balsošanas aparāts. 49. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Noraidīts. H kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Atturās. Pieņemts. Piecdesmit otrais grozījums, trešais punkts, kurš par? Kurš pret? Atturās. Pieņemts. I kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņems. Tie kompromiss. Kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. Kā kompromiss? Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Sešdesmit sastais eh, grozējums. Tomēr 67. grozījums, 6. punktā. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Vienas eh, tās partijas balss par daudz. Ehm, vi, viens aizvietotāja loceklis eh, var izņemt savu karti, tagad viss kārtībā pieņemts. L kompromiss. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 71. grozējums, kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. M kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Septiņdesmit astotais grozījums. Kurš par? Kurš pret? atturas. Pazasim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Nē, tomēr noraidīts, atvainojos. 79. grozījums. Kurš pār? Pret? Atturas. Pieņemts. N kompromiss. Kurš pār? Pret? Atturas. Pieņemts. O kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Deviņdesmit otrais eh, grozījums, kurš par? Pret? Atturas. Noraidīts. 94. grozījums, kurš par, kurš pret, atturas, pieņemts. 95. grozījums, kurš par, kurš pret, atturas. Balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Deviņdesmit sestais grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Noraidīts. 97. grozījums. Kurš par? Kurš pret? atturas. Simtais grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Noraidīts. 101. grozījums, kurš par? Kurš pret? Atturās. Balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Atvainojiet, nē. Tā tad ir skaidrs, ka tas ir tomēr noraidīts. 98. un 99. grozījums, kurš par? Kurš pret? Balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru šoreiz zaļā gaisma mani nemaldināja. 102. grozījums, kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. 103. Kurš pār? Pret? Atturas? Pieņemts. P kompromiss. Kurš pār? Pret? Atturas? Pieņemts. 109. grozījums. Simt devītais, desmitais, vienpadsmitais balsojam kopā. Tie ir identiski grozījumi, un tāpēc par tiem tiks balsots kopā. Kurš par? Kurš pret? Atturās. Balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 113. grozījums, kurš par, kurš pret. Atvainojiet, tomēr 114. grozījums, kurš par, kurš pret. Atturās, noraidīts. 115. grozījums, kurš par, kurš pret, atturās, noraidīts. Q kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 121. kurš par, pret, atturas. Balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Tās partijai viena lieka balss. Tāpēc eh, vienam aizvietotāju loceklim vajadzētu izņemt karti. Paldies. Nu, no. 124. Nē, tomēr 122. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Eiro kompromiss. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 130. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Es kompromiss, kurš par pret atturas. Pazasim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. T kompromiss, kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Simt trīsdesmit devītais grozējums. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Norādīts. 137. grozējums. Kurš ir par? Kurš ir pret? Atturas. Pieņemts. Sijona Saimāna 138. grozējums. Kurš ir par? Kurš ir pret? kas atturas. Pieņemts. Simta četrdesmitais grozējums, kurš par, kurš pret. Atturas. Pieņemts. Simta četrdesmitais pārbaudīsim to. Beidzam balsot. Noraidīts. Simt četrdesmit pirmais grozījums, kurš par? Kurš pret? Kas atturās? Noraidīts. U kompromiss, kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Vai kompromiss? Kurš par? Kurš pret? Kas atturas? Pieņemts. Mm, Dubult vai kompromiss? Kurš par? Kurš pret? Atturas. Norādīts. Sākam balsot. Elektroniski beidzam balsot. Beidzam balsot tātad. Norādīts. Kramer on um, amendment 161. 161. grozījums, kas par? Simtu sešdesmit pirmais, viens seši viens. Kas par? Joprojām balsojam par 161. Kas par? pret atturas noraidīts. 162. Kas par? Pret atturas noraidīts. 163. Kas par? pret apturas. Pārbaudam. Beidzam balsot. Un noraidīts. Tālāk 164. kurš par? pret, atturas, pieņemts. 165. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 166. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss X, kurš par, pret, atturas Atturas. Pārbaudam. Pārbaudīsim. Beidzam elektronisko balsojumu pārbaudu. Pieņemts. Cik labs rezultāts? Kompromiss Y. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Simt septiņdesmit ceturtais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski, lai būtu droši. Beidzam balsot. Noraidīts. Simtu septiņdesmit piektais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. pieņemts, bet, ja kāds vēlas, pārbaudam elektroniski, labi pārbaudam Pārbaudam tad. Sākam balsot elektroniski un beidzam. Tā tad redzam, ka pieņemts. Z kompromiss ar mutisku grozījumu. Vai ir kādi iebildumi pret mutisko grozījumu, ko iesniegus tautas partija? Nav iebildumu. Tad mums ir mutiskais grozījums un balsojam par kompromisu Z. Kurš par? Nē, mums ir pirmkārt jākonstatē, vai ir kāda. Tā tad vispirms ir jāprezentē šis mutiskais grozījums, un tā tad, tad noskaidro veikt kādu iebildumu, bet vai prezentēt, vai iepazīstināt ar šo mutisko grozījumu? Prezentēt. Ko nozīmē prezentēt, saka priekšsēdētāji. Tas ir balsošanas sarakstā. Ja visi saka, ka uh, ir pieņemams, ja nav iebildumi, tad mēs pāriem pie balsošanas. Jums viņš ir balsošanas sarakstā. Es uh, pieņemu, ka jūs jautājāt, vai ir kādi iebildumi. Eh, pret mutisko grozījumu iebildumu nebija, tad mēs balsosim par šo visu kompromisu kopā ar mutisko grozījumu, kā tas ir mūsu balsošanas sarakstā. Tāda ir mana izpratne par procedūru. Nu tā tad. Jūs, protams, pieņemiet lēmumu, bet parasti vispirms iepazīstina ar mutisko grozījumu, par to nobalso un tad uh, balso par kompromisu. Tā es esmu sapratis procedūru. Nē, saka priekšsādātāja. Vārds jūtāja Steinbrukai. Sociāldemokrātu frakcija neatbalsta šo mutisko grozījumu. Madam Chair. Priekšsādātāji, priekšsādātāji, jūs prasījāt, vai ir iebildumi pret šo grozījumu. Tagad jūs pāriet uz citu procedūru, ja jūs. Eh, mēs nevaram te lēkāt. Eh, es varu balsot pret, bet mēs tagad nevaram iebilst par to, ka netika prezentēts mutiskais grozījums, jo mēs jau bijām aizgājuši tālāk procedūrā. Es nedomāju, ka tas ir godīgi. Labi, tad sākšu no sākuma, saka priekšsādātāji. Vai ir kādi iebildumi pret mutisko grozījumu? Jā, vairāk kā trīs deputāti iebilst. Tā tad es lūdzu piecelties tos, kas, eh, kam ir iebildumi pret šo mutisko grozījumu. Kāzas kungs, šķiet, ka mēs esam atraduši risinājumu, saka priekšsēdētāji. Mēs balsosim par kompromisu Z un iekļausim tur mutisko grozījumu. Un tad, kā vienmēr, jūs varat balsot par kaut ko vai pret kaut ko. Un tātad tagad balsojam par Z kompromisu priekšsēdētāji tiek pārtraukti. Jā, tā tad ar mutisko grozījumu kopā ar mutisko grozījumu. Un kas ir par? Kas pret? Atturas. Un pārbaudīsim elektroniski tagad. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Tad pāriem tālāk. Simt astoņdesmit septītais grozījums. Kas pār? Kas pret? Atturas. Noraidīts. 188. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 189. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Kompromiss AA, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss AB, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss AC. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Divi simt ceturtais grozījums. Kurš par? Pret. Noraidīts. Divsimt piektais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 204. grozījums. Balsojam par 204. grozījumu. Beidzam balsot elektroniski. Ir pieņemts šis grozījums. 206. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Beidzam balsot elektroniski. Pieņemts. 211. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Es teiktu, ka noraidīts. Pieprasījums pārbaudīt. Labi, pārbaudam 211. Balsojam elektroniski. Un beidzam balsot. Juta vēl nepaguva. Noraidīts, nu noraidīts jebkurā gadījumā. 210. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Prasīja pārbaudīt par 210. Tātad pārbaudam elektroniski 210. grozījumu. Sākam, beidzam balsot. Noraidīts, noraidīts. 200. Nē, pārējām pie 212. 212. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss AD. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. Kompromisā E, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 220. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 222. kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss AF, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss AG nākošā lapas pusē. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 238. grūzījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss AH. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Divsimt četrdesmit otrais grozījums. Kurš par? Kas par 242? Pret. Atturas. Pārbaudam. Beidzam balsot. Pieņemts. 243. Kurš par? Pret. Atturas. Jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 244. 244. grozījums, kurš par? Pret. Atturas, pieņemts. 246. Kurš par? pret, atturas, noraidīts. 247. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 248. Kurš par? Pret, atturas, noraidīts. 249. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. 250. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 252. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. 253. kurš par, pret, atturas, pārbaudīsim. Sākam balsot un beidzam balsot. Noraidīts. 251. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 254. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 255. Kurš par? Pret. Atturs. Noraidīts. Ir prasījumi pārbaudīt, balsojam pa 255. grozījumu, sākam balsot. Un beidzam balsot. Un noraidīts. Pirmais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss A. Tad kompromiss A, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Ceturtais grozījums. Kurš par? Pret. Apturus. Pieņemts. Piektais laikam atkrīt. Sastais grozījums. Kurš par sesto? Pret. atturas. Jāpārbauda elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Yes. Um, eight. Pāriesim pie astotā grozījuma. Kas par? Pret? atturas pieņemts. Devītais grozījums par pret atturas pieņemts. Desmitais par pret atturas norādīts. B kompromiss par kas pret, atturas, pieņemts. 15. grozījums, kas par, pret, atturas, norēdīts. 17. kas par, pret, atturas, norēdīts pieņemts. 18. grozījums par pret atturas norādīts. 19. kas par pret atturas norādīts Jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 22. kas par? Kas pret? Atturas. Norādīts. Pārbaudīsim elektroniski balsojumu par 22. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar viens balss pārsvaru. C kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. D kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 31. kas par pret pret, atturas pieņemts. E kompromiss, kas par, pret, atturas pieņemts. 34. grozījums. Kas par? Pret, atturas pieņemts. un galīgais balsojums par grozīto ziņojumu projektu - personālais balsojums. Okay, the vote is closed. Labi, beidzam balsot. 41 par, 5 pret un apsveicam Guķerezu pie, Prieto kungu. Atzinums ir pieņemts. Thank you, Kaja. We... Turpināsim balsošanu, mēs vēl neesam pabeiguši. Mums vajadzēs balsot arī sastajā darba kārtības punktā. Mēs balsosim par starp European Barge Union, European Skippers Organization un Eiropas uh, transporta darbinieku federācijas nolīgumu par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem. Sākam balsot. Tātad balsojam par darba laiku iekšzemes ūdeņu transporta nozarē. Beidzam balsot. 39 par. Pieņemts. Uh, then we have the European. Pārējam pie Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanas. before we vote, uh, there is an... Pirms mēs balsojam, šim uh, pieteikumam ir mu mutisks grozījums no Renas kundzes. Vārds jums. Jā, Arēnas kundzes vārdā es lūdzu attiecībā uz devīto svītrot iekavās esošos vārdus Piemēram, tur ir uh, vārdi from cars to windmills in Germany. Es domāju, ka mums vajadzētu izvairīties pretnostatīt valstis vienu otrai, tāpēc mēs gribētu, lai tiktu svītrotas iekavas punkta beigās. Okay, we'll vote on this or... Labi, balsosim par šo mutisko grozījumu personālais balsojums. Sākam balsot. Te ir runa par svītrojumu, no ko ierosināja Marija Rēna. Mm. It's, it's on, on, uh, uh Tas būs uh, balsojums par visu tekstu par visu punktu ar šo grozījumu. Kas ir par? Beidzam balsot. 41. 41 pret 2. Pieņemts. Pāriesim pie nākamā globalizācijas pielāgošanas fonda dokumenta. Aleksandrs Forkings no Beļģijas un balsosim personālajā balsojumā. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk balsosim par eh, globalizācijas fonda izmantošanu attiecībā uz komunitāti Valenciāna, uz metālu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk jābalso par globalizācijas pielāgošanas fondu izmantošanu attiecībā uz Karsid. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tas bija pēdējais dokuments, par kuru mums bija jābalso. Uh, Paldies par darbu. Nākamā sanāksme ir paredzēta 16. oktobrī. Tiksimies tad. Paldies par šīs dienas darbu. Thank you.